Kalimēra sas, kirijas, ka kīris. Labdien, cienītie kolēģi un kolēģis, sākam sēdi. Pirmais jautājums šīs dienas dienas kārtībā ir kolēģa Mārtiņa priekšlikums par ziņojums par ekonomisko partnerietiecību pagaidu nolīgumu starp Eiropas komiteju.